līdztiesību, un tas ir, šis ir pievienots mūsu plānam, kā sasniegt tūkstošgadus mērķus. Well, much, Paldies, komisār kungs. Paldies, Edgars kundzei. Un paldies visiem kolēģiem. Paldies visiem darbiniekiem, paldies tulkiem. Šis dienas sēde ir izskanējusi un atsāksim darbu arī deviņos. Paldies.